Iesniegums tiek nosiltīts tālāk juridisko lietu komiteja izskatīšanai. Otrs paziņojums, kas man jums ir jāsniedz, ir sekojošs. Tautas partijas un sociāldemokrāta politiskās grupas ir uh, iesniegušas priekšlikumus par, uh, politisku, tātad par uh, deputātu iecelšanu uh, komitejās, Brestāls Borisovs iekšējā tirgus komitejā un Frančeska Proču uh, pilsoņu brīvību, tiesiskumu un iekšlietu komitejā. Un uh, arī organizētās noziedzības, korupcijas un uh, naudas atmaskāšanas komitejā un Mašrek delegācijā. Vai pret šiem priekšlikumiem par deputātu iecelšanu komitejās ir iebildumi? Ja tas tā nav, tad. Uh, šie deputāti attiecīgi ir apstiprināti kā biedri šajās komitejās. Tā kā mums vairs neviens darbkārtības punkts nav jāizskata, tad uh, pārtraucu sēdi līdz balsojumam, kas notiks 12. Paldies!